nepieciešams pievienot arī attiecīgu pamatojumu un līdz ar to arī veikt eh, darbību. Šis ir globāla rakstura jautājums, ir jāpārtrauc mežu iznīcināšana, tāpēc Eiropas Savienībai un dalību valstīm vajadzētu stādīt jaunus mežus. Ungārija uzskata to par prioritāti un šogad esam paredzējuši līdzekļus divkārt lielākus eh, mežu atkal stādīšanai. Paldies! Kītus, edustaja Tot. Lielas paldies! Nākamais runātājs Burkhardt kungs. Lūdzu, jums vārds. Lielas kundze, paldies priekšādātājiem! Meža ugunsgrēka Amazonai tiešām nav tikai tāds dabas, tāda dabas katastrofa un rez, dabas darbības rezultāts. Nē, tas nāk kā rezultāts visai tā ir tirniecībai, tam politikam, ko īstenojam. Uh, tāpēc, ka mēs nepietiekam aizsargājam um, iespējas dabiskā veidā visu audzēt, un līdz ar to mums jāuzņems līdzatbildība par to visu. Un komisija to savā paziņojumā par startautisko meža aizsardzību arī runā. Nu, tagad jāpāriet pie darbiem. Ja vēlamies rīkoties nopietni, tad mums nevajadzētu balsot par perkusuru nolīgumu un mums nepieciešams uzņemties saistošas uh, nolīgumus par pasaules mežiem. Bolsonaro ļoti labi savus um, no, nolūkus parāda, bet jāsaka, ar to vien jau nepietiek, ka mēs tos nepieņemam. Tāpat laikā mums visiem draud klimata katastrofa. 2020. gads um, nu, ir tas brīdis, kad mēs kā es varēsim pierādīt savu darboties vēlmi, jo mums būs jādomā par to, kā tālāk pildīt Parīzes vienošanās saistības. Atkal miljoniem jauniešu iziet ielās, tāpēc, ka viņi vēl dzirdēt no mums nevis vārdus, bet gan redzēt to, ka strādājam, ka darbojamies. Nu, nepievilsim viņus. Kītos, Erustijā Burkhardt. Ja sitten... Paldies, Burkhardt kundze. Un tagad uzstāsies Rīgas kundze vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu priecīga redzēt, ka jūs vadāt šīs debats. Paldies arī komisāram Velskungam kurš iespējams piedalās pēdējās debatēs ar mums. Amazonas meži dēk šī liesma posta planētas vislielāko mežu, padara diskusijas kaismīgas un liek aizvilties diplomatiskajā attiecībā. Un, kad deg Amazonas meži, tad smok nost vesels reģions un no tā cieši visa pasaule. Atbildība par šo katastrofu, mēs jau teicām, smagi uztas uz Bolsonaro un Morāls valdību pleciem. Tas ir briesmīgi saburtais loks. Vēl nesen šie mēži uztvēra sevī oglekli, bet tagad tie to izplata piesārņo atmosfēru ar CO2, kur tie gadsimtiem bija glabājuši sevī. Un galvenokārt tieši mēs esam tie, kas importē preces, kas izraisa atmež, atmežošanu, palmu, eļu, kakao, kukurūzu, koksni, gaļu un, protams, arī Brazīli, Brazīlijas soju. Viens no desmit pro, pro, produktiem saistībā ar atmežošanu tiek tieši izplatīts Eiropā. Tā tad ir vajadzīgas, eh, vajadzīga darbība daudzās, daudzos līmeņos. Mums ir jāpieprasa eh, marķējums eh, Eiropas Savienībā, kas veicinātu to preču noietu, kas neizraisa atmežošanu. Paldies, Rīsas kundze. Nākošā runātāja ir Tusānas kundze. Viena minūte. Paldies, priekšstādātā, dārgi kolēģi! Amazonas meža deg, un šī liesma, kas deg, uh, nopost mūsu pēdējās uh, eh, barikādas pret klimata izmaiņas, izmai, izmaiņām. Un te uh, nozīme ir, ne, ir arī mūsu rīcība. Amazonē tiek uh, nopostīti meži peļņas vārdā neskatīsimies eh, ar tādu skatu, kā mēs nebūtu vainīgi. Šīs lauksēm, šie lauksaimniecības uzņēmumi vai ieguvas uzņēmumi ir arī no Eiropas. Un šos uzņēmumus šodien neviens neierobežo, neviens ne, ne, nenovēro. Tie ir lielākie piesārņot Eiropas. Eiropa, eh, pasaulē. Kā var pieļaut to, ka divi lielākie naftas ražotāji pat netiek nekādi sankcionēti? Ko tad Eiropa beig beigās darīs? jo tā ir eh, ekoloģijas iznīcināšana. Mēs vēlamies aizsargāt Eiropas dzīvesveidu. Es jums uzdodu jautājumu, kā jūs varat eh, aizsargāt tādu dzīvesveidu, kas atbilst mūsu nākotnē? Mēs taču vēlamies šeit dzīvot uz mūsu planētas. Paldies! Paldies, Tusēns kundze! Nākošā runātāja Rego kundze, vienu minūtu lūdzu. Gracias, Paldies, priekšstādātājs kundze. Amazonas meži dēg. Un planētai trūkst laika. Ja mēs padomājam par katastrofas apjomu un milzīgo ekoloģisko krīzi, tad mums jārīkojas izšķiroši tagad. Ietekme ir trīsveidības zaudējuma, bioloģisko daudzveidību, zaudējuma mežus, lai veicinātu lauksaimniecību. Arī vietēji iedzīvotāji zaudēja savu vidi un mēs redzam, ka Bolsonaro un viņa galēji labējā valdība pieņem spēkā, un viņi neskatās šo problēmu atbilstoši, atbildīgi, viņi vienkārši pakļaujas oligarhu prasībām. Eiropas Savienības finansējuma atvēlēšana nav, nebūs pietiekams pasākums, īpaši tad, ja to pārvaldīs neofašisti. Mums ir jāmaina mūsu ekonomiskais modelis. Mums ir jāpieliek punkts jāpārtrauc vienošanās ar Merkursu valstīm. Mums jāpārtrauc imports lielopgaļai plašā apjomā no Latviņamerikas. Mums jāpārtrauc šie ražošanas modeļi, kas noplicina mūsu planētu. Mēs nevaram turpināt šādu politiku. Paldies, Rego kundze. Vēlos nākt klajā ar šādu paziņojumu. Mūsu Mums ir pieteikušies 20 deputāti, kas vēlas izteikties. Viss šī izteikuma ļoti svarīga un ir daudz pieprasījumu, tātad 12 pieprasījumi izteikties, kas ir ārpus jau noteiktā runātāja sarakstu. Un tagad vēlos nolasīt to deputātu vārdus, kuriem tiks piešķirts uzstāšanās laiks ārpus runātāja sarakstu. Šie ir šie vārdi. Um agius saliba auram eh, Andru, anteeksi joveva eh, gallagher jones eh, ja konietzna ja valitettavasti te tulette muut Diemžēl turpina priekšsēdētāji. Pārējiem man jāliek vilties, jo es nevaru jums dot iespēju izteikties. Tagad nākošā runātāja ir Benteles kundze. Jūs rīcībā vienu minūti. Godātā priekšādātāja, godātie kolēģi un klausītāji, ziņas un ainas, ko saņēmām no Amazonas reģiona, bija vienkārši briesmīgas. To daudzi konstatēja. Un ja mēs vēl iedomājamies, ka faktiski tas notiek nevien tur tālu Dienvidu Amerikā, bet arī tepat Krievijā, Siberijā, un ka tur vienkārši um, izdeg meži gabalu gabaliem un kāda ir situācija šajās teritorijās, tad mums, kā Eiropas Savienībai, jāuzdod jautājums, ko varam darīt lietas labā, lai šos dzīvībai tik svarīgos mēžus un mūsu planētas plaušas saglabātu. Un atbilde ir tāda, ka Eiropas Savienībai jārunā viena, ar vienu balsi. Tieši tāpat kā tas notiek ar tirniecības gadījumu, eh, no, nolīgums slēgšanas gadījumos, mums ir jāņem vērā. Mm, tas, ka tieši saliedētība var liks ļaus mums izrādīt uh, apņēmību, un arī klimata pārmaiņu apkarošanā mums jā, jāturpina attīstības sadarbība un diplomātija. Uh, Šobrīd esam jauna sasaukuma sākumā. Ja komisija tūlīt sāks darbu jaunā sastāvā, un godīgi sakot, man liekas, ka vīdes aizsardzība šajos misiju paziņojumos no Jozefa Bore, Borela Nopelēnes bija nepietiekami. Mums jāraukās uz starptautiskām uh, darbībām. Mēs nevaram šo zaļo, tā teikt, vidas draudzīgo lietu skatīt tikai šeit ēs iekšienē. Mums jāvērš tas ir uz āru, un tāpēc ir vajadzīgs to visu saskaņot arī ar līdzekļiem attīstības sadarbībai, Eh, un tā tālāk un tā joprojām. Priekšādātāja runātāja pārtrauc, jūs esat pārkāpus uzstāšanās laiku. Kiitokset edustaja Ventele. Paldies. Nākošā runātāja ir Santos Kunze, un es tiešām jūs aicinātu ievērot jūs runāju atvēlēto laiku, jo ir arī citi deputāti, kuriem netika piešķirt iespēja izteikties. Santos kundze, lūdzu vārds jums. Obrigada, senjora prezidenta. Paldies, priekšstādātājs kundze. Meža ugunsgrēki Amazonas reģionā vērš uzmanību uz tiem ne tikai tāpēc, ka tiek iznīcinātas planētas plaušas, bet arī tāpēc, kā tā tiek pārkāptas cilvēku tiesības pārkāpumu pieņems spēkā. Mēs redzam, ka tiek pārkāptas uh, vietējo iedzīvotāju cilšu tiesības. Uh, eh, Viņi tur novērojama vardarbība, divi cilšu vadoņi, kas bija arī vides aktīvisti, tika nogalināti. Jūnijā tika nogalināti divi cilšu virsaiši. Un šādu aktīvistu patiesībā ir daudz, un tam ir jāizraisa trauksme mūsos, ir izskanējuši draudi viņiem, ir viņu dzīve tiek traucēta, un tāpēc arī Eiropas Savienībā jārīkojas izšķiroši šādā situācijā. Brazīlijas politiskie līderi ir paziņojis, ka viņi vēl vairāk veiks lauksemnieciskus un ieguvs darbus Amazonas reģionā. Tieši tāda būs viņu politika un skaidrs, ka tas smagi ietekmēs vietēju iedzīvotāju tiesības. Eiropas Savienība nedrīkst ignorēt savus kā globālā līdera pienākums. Un Eiropas Savienība jāizmanto visi tās rīcībā esošie globāli instrumenti, lai iestātos par Amazonas mežiem un vidi un jānodrošina, ka cilvēktiesības tiek ievērotas. Paldies! Liels paldies, Santos kundze! Nākošā runātāja ir Karsbo kundze. Priekšstādātais kundze, Amazonas meži dēga, tā ir akūta <laughs> krīze. Brazīlijas prezidents Bolsonaro ir apliecinājis, ka viņš pats atbildību neuzņemsies un šo lietu neuztver nopietni viņš arī mež, atmežošanu neuzskata par nopietnu. Gluži otrādi viņš teica, ka viņš vēlas atteikties no Parīzes vienošanās tāpat kā Trumpa kungs. Pasaule ar Eiropas Savienību ir protestējusi. Ja mēs vēlamies uzņemties atbildību par klimata izmaiņām un vēlamies sadarboties, lai nodrošinātu Parīzes vienošanos īstenošanu, tad mums ir jāglābj Amazon izmantojot labākos instrumentus, kas mūsu rīcībā ir. ir. Tirzniecības instruments eh, starp Eiropas Savienību un Merkosūru ir svarīgs gan mums, gan Brazīlijai no ekonomiskā viedokļa, taču tas mums sniedz arī vienreizēju iespēju izdarīt spiedienu un pieprasīt atbildību no Brazīlijas, pieprasot ilgspējīgu rīcību, jo šie ir labākie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Lūdzu, izmantosim tos. Paldies, Kāds Balkundze! Nākošais runātājs ir Gerēro kungs. Vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ministrs kungs, komisā, kundze, ministr, eh, komisār kungs. Fakti ir nepārprotami. Eiropas Savienība ir lielā mērā atbildīga par Amazonas eh, mežu iznīcību, jo mēs veicinām lauksaimniecisko darbību un importējam sojas pupiņas. Tas, ko mēs ēdam, ir arī veids, kā mēs veicinām atmežošanu un mežu ugunsgrāks. Tāpēc ministrs kungs un komisāra kungs, mēs vēlētos, lai tiktu bloķēta vienošanās Amerikas un valstīm un pār, tik pārtraukts uh, imports uh, sojas pupiņām no šī reģiona. Bet tas ir svarīgi, lai aizsargātu vietējos iedzīvotājus un bioloģisko daudzveidību. Paldies! Paldies! Gerēro kungs. Nākošais runātājs ir Polas kungs, viena minūte. Paldies, priekšstādājs kungs. Lielo buļbuļs ražošana ir eh, nepārprotami lielākais iemesls atmežošanai. Tas ir cēlonis šai parādībai. Protams, ka ja mēs vēlamies mazināt atmežošanu, tad mums ir arī uh, jāatsakās eh, no lielo gaļas. Taču Eiropas Savienība tagad vēl vairāk grib apludināt Eiropu ar lielo, ba, lielo gaļu no Brazīlijas 90% no lielo gaļas, kas nonāk mūsu tirgu, ir tieši no Brazīlijas. Savannu tagad eh, aizstāja sojas pupiņu kultivētie lauki. Tiek uzskatīts, ka atmežošana Amazonē izraisa tieši uh, lielopgaļas audzētāji. Tad kā gan Eiropas Savienība paņā, panāks biodegvielas ilgspējības uh, prasības, neizdarot izmaiņas šajos uh, līdzinējos apstākļos? Tas ir vienkārši neprāts. Paldies, Valeskungs! Nākošā runātāja ir Kulēna Oisterle kundze. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ar savām tirzniecības saiknēm mēs arī uzņemamies, mums jāuzņems atbildi par šiem Amazonas meža ugunsgrēkiem, jo mēs uh, veicinām arī meža ugunsgrēkus, importējot lielopu gaļu un uh, um, sojas pupiņas. Mums ir jāpieprasa meža ilgspējīga pārvaldība, izmantojot mūsu vienošanās uh, tirzniecības jomā. Un tas pats attiecas uz Parīzes vienošanos, bet uh, sankcijas par uh, noteikumu neievērošanu nav paredzēts. Mums ir jāiestājas par šo ekoloģisko bārģeru, par kur iestājāmies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Uh, Un te Lainas kundze arī par to izteicās. Bet kā mums, kā tad mums jārīkojas? Mums ir jāaizsargā mūsu patērētāji, jāaizsargā mūsu lauksemnieki, rūpnieki vēršoties pret ražotājiem no trešām valstīm, kas piesārņo vidi, bet Eiropas komisija līdz šim tā nerīkojas, bet mums ir jābūt atbildīgiem arī par mežu ugunsgrēkiem Amazonas reģionā. Paldies! Lielas paldies Osterlis kundzei! Nākamā runātāja Katlīna Van Bremt uz vienu minūtu lūdzu. Thank you, well, voorzitter. And, um... Ehm, Priekšādātāji, paldies! Priecājos jūs šeit redzēt atkal, komisārkungs, un šīs ir ļoti nozīmīgas debatas. Gribu skaidru un gaišu atzīmēt, ka tas veids, kā šeit Eiropas parlamentā runā visas politiskās grupas, tomēr šai gadījumā dzirdam vienotu balsi par to, ka tās ir šausmas, kas notiek Amazonas reģionā. Un domāju, ka šo saliedētību, šo vienprātību Eiropas Savienība varētu izmantot, lai runātu ar vienu balsi un risinātu šo problēmu. Un tas galvenais, kas jādara šajā gadījumā, ir jāizmanto tirniecības politika un pašos pamatos jāpārdomā šīs politikas īstenošanas pasākumi. Mēs vēlamies, lai tirniecības politikā patiešām tiktu ņemti vērā ilgspējīgas attīstības mērķi, un tieši tas būs tas veids, kā pielikt punktu atmežošanai. Ir vajadzīgi ilgspējīgas attīstības eh, sadaļas Um, tās jāiekļaušais nolīgumos, un arī mums kā parlamentam ir iespēja parādīt, ka neesam visi ar pliku roku ņemam. Piemēram, varam skaidru un gaišu pateikt, arī eksante, bez diskusijām, mēs ne, nepiekritīsim nolīgumiem, kas nerunās par atmežošanas apturēšanu. Un šī meža ugunsgrēka arī, protams, jāaptur Amazonas reģionā. Tam jā, jākalpo par pamatu turpmākajiem tirniecības politikas nolīgumiem, un izmantosim savu ietekmi, lai to arī tā panāktu. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Nākamā runātāja deputāte Bilbao Barandika. Lūdzu, vienu minūti jums. Priekšādātāji, paldies. Šis meža ugunsgrēku vilnis, kas izpostījis Amazonas teritorijas un ietekmēs vietējās ciltis, ietekmēs tomēr arī mūs visus, jo tam, protams, būs tālākas eh, sekas uz tautsēmniecību, klimata pārmaiņām un mūsu planētu kopumā. Jo tā viņš šķiet, ka pašreizējie tirdzniecības nolīgumi veicina neilgtspējīgu attīstību, tāpēc gribēju Letīcijas paktu par Amazoni vēlreiz uzsvērt. To parakstīja Brazīlija un citas valstis 6. septembrī šogad. Šo, šī pakta ratifikācija nozīmētu, ka šīs valstis uzņems kaut kādas saistības arī starptautisku nolīgumu ietvaros aizsargāt dabu un ievērot arī Parīzes vienošanās uh, saistības. Tā ir laba virzība uz priekšu, jo vēlamies, lai tiktu īstenot tāda politika, kas vērstos pret mežu ugunsgrēkiem un kas vienlaikus pieliktu punktu arī lauksaimniecības un lūpkopības e, procesiem, kas kaitē Amazonas reģionam kopumā. Un te šajā gadījumā arī Eiropas Savienībai jāuzņem savu atbildību. Mums jāliek vērtības augstāk par mūsu ekonomiskajiem interesēm. Paldies! Nākamais runātājs - deputāts deputāto Salivana. Paldies priekšādātājiem. Mēs visi ar šausmām vērojām šovasar tās briesmīgās ainas, kur uguns plēsās cauri Amazonas mūža mežiem, un Bolsināro režīms tos pat aktiski veicināja, bet jāsaka, bez vainas nesam neviens. Globāls pieprasījums pēc ilgspējības trūkumu um, un pēc visiem šiem lielo pagaļas produktiem faktiski ir bijis par iemeslu šiem ļoti katastrofālajiem mežu ugunsgrākiem. Priecājos ka Mēs šajā gadījumā nebaidamies izmantot tirniecības politiku un citu veidu politikas un atmaskojam tās, kas ir bijušas par cēloni šiem ugunsgrēkiem. Mums ir jāvēršas pret valdību, kas eh, neievēro tiesiskumu, kas vēršas pret NVO un pārkāp starptautiskās saistības. Jāsaka, ar tādu valstu vienošanās mēs nevaram slēgt. Te tiek eh, izplatīti arī dažādi safabricēti um, argumenti te sakot, lūk, ir nepieciešams, nepieciešama attīstība, bet nē. Pirmām kārtām jādomā par to, ka šī iznīcība, kas norisinās šajā reģionā, nav pieļaujama. Ir tāpat laikā ļoti daudz darba vietu iespējams radīt, atjaunojot mežu platības, un nedrīkstam pievērsties tāda veida rīcībai, kas tikai īstermiņā dod peļņu. Tas nāks beig beigās par labu arī Brazīlijas iedzīvotājiem, tāpēc es ceru, ka mēs apstiprināsim to rezolūciju, ko šobrīd apspriežam. Paldies, saka priekšsādātāja. Nākamais runātājs ir deputāts Fernandešs, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi. Mums jācīnās pret klimatu pārmaiņām. Un šai cīņai būs vajadzīga globāli koordinēta pieeja. Meži šai cīņā arī ir ārkārtīgi nozīmīgi. Ilgtspējīga meškopība, ilgtspējība vispār ir atslēgvārds. Un tas nozīmē, ka būs jāpiemēro arī solidaritāte. Mums jārespektē Amazonas mūža meži. Tā ir milzīga teritorija, kas aptver deviņas valstis, ne tikai Brazīliju protams. Un, protams, ka šeit Eiropas Savienībā mēs arī esam piedzīvojuši meža ugunsgrēkus, tāpēc mēs varētu kalpot par paraugu, cik pārējai pasaulē e, šo ugunsgrēku apkarošana, nu, piemēram, manā valstī 2017. gadā piedzīvojām tieši tādu katastrofālu situāciju un daudzi gāja arī dzen bojā. Eiropas Savienībai šajā gadījumā jāpievēršas profilaksē. Tieši profilaks ir tas svarīgākais. Un nepieciešama sadarbība nepieciešamas finansējuma programmas, nepieciešama fondu izveidi, kas ļautu pārliecināties, ka Amazonas reģionā un arī citos meža reģionos tiek ievērotas cilvēktiesības, ka mēs īstenojam ilgspējības mērķus. Un tā ir mūsu visu atbildība. Paldies, saka priekšsādātāji. Nākamais runātājs - deputāts Luēna uz vienu minūti. Labu pēcpusdienu visiem! Godātie kolēģi! Mēs sastopamies ar tādu realitāti, kur konstatējam, ka mežos bioloģiskā daudzveidība tiek iznīcināta atmežošanās rezultātā. Dzirdējām, ko teica Somijas prezidentūra. Mums ir jāuzņemas līderība šajā gadījumā. Nedrīkstam vienkārši no, visu vērot no malas. Mums ir jārēģē uz notiekošo. Mums ir jāveicina ilgspējīga attīstība ņemot vērā, kāda lauksaimniecības praksa tiek šajā reģionā piekopta. Visi tie lauksaimniecības produkti, kas nāk kā rezultāts mežu noplicināšanas un atmežošanas rezultātā, būtu jāaizliedz mūsu tirgos. Un mēs kā parlaments šo pēcpusdienu esam uzsākuši cīņu pret kli, tiem, kas noliedz klimata pārmaiņas cita starpā. Un tā ir cīņa, ko varam vinnēt, ja esam konsekventi savā rīcībā un nepadodamies. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs - deputāte Katainen. Lielas paldies priekšādātāji! Meža ugunsgrēki mums kārtējo reizi atgādina par to, cik svarīgas ilgtspējīgas attīstības sadaļas, piemēram, Merkosor nolīgumā, svarīgas ir arī Parīzes vienošanās saistības. Mums jāpārliecinās, ka Merkosur nolīgums tiek īstenots, un tas notiek atbilstīgi ilgspējīgas attīstības principiem. Tiek ievēroti tie standarti, par ko esam vienojušies, un mums ir jāpamato tirdzniecības darbība uz tiem noteikumiem, kas būtu izdevīgi abām pusēm. Nesenais komisijas paziņojums skaidri un gaiši parāda, ka atmežošana ir aktuāla problēma. Nu, gan ne tik daudz Eiropā, kā citur. Lielākoties dalība valsts īsteno atbilstīgu mežsēmniecības politiku, mežus atjaunojot, bet šeit parlamentā mežsēmniecības politika netiek pietiekami koordinēta. Nu, tā, piemēram, nesaņemam pietiekami svaigu informāciju, netiek atjaunota stratēģija mešēmniecības jomā Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš. Paldies! Nākamā runātā, nākamais runātājs - deputāts Holmgrēns. Lielas paldies priekšādātāji! Pagājušajā nedēļā man bija iespēja tikties ar diviem pārstāvjiem no kādas cilts Amazonas reģionā, kas bija pieredzējuši, savām acīm redzējuši, kā viņu ciemu iznīcina mežugunsgrēks. Un ar viņiem vienojamies, ka šī cīņa ir mūsu kopīgā cīņa. Amazonas reģions joprojām deg un Bolsināro draud, ka atstās Parīzes vienošanos, atkāpsies no tās tā vietā, lai gluži otrādi vēl tikai pastiprinātu saistības. Un šāda veida rīcībai jāpieliek punkts. Tieši šie mūža meži ir viens no delikātākajiem, riskam pakļautākajiem eh, elementiem kopējā plānā planētas sistēmā. Mēs nedrīkstam prioritāte likt uz, piemēram, sojas un gaļas importu, ja šāda veida imports apdraud mūža mežus ja slēdzam jaunu tirniecības nolīgumu, tad tādā gadījumā jāpieprasa no Merkusur valstīm ievērot atbilstīgus principus. Un te nu gribu vaicāt komisijai, kā tā pārliecināsies, ka dalībvalstis varēs atbilstīgi izdarīt šo izvēli starp mūža meža aizsardzību vai, piemēram, atteikšanos tad no tirniecības ar ES, ja tā tik nolikt šādas izvēles priekšā. Paldies! Paldies, Holmgrēna kungs! Nākamais runātājs um, deputāts Bernhulbers uz vienu minūti. Paldies priekšādātājiem! Kopš gada sākuma novērojam, ka Amazonas reģionā 6000 kvadrātmetru meža jau ir nodaguši. Nu, tas nozīmē 8% no manas dzimtenes, no Austrijas. Tā ir milzīga teritorija, kā jau komisārs teica. 80% šī mūža meža faktiski nu, tiek nodedzināta, lai atbrīvot vietu lauksaimniecībai. Rod šīs milzīgās lauku saimniecības, e, kas, protams, arī nevar vairs nekādā veidā būt atbildīgas negodīga konkurence mūsu lauksaimniekiem. Nedrīkstam kā Eiropa raugoties, raudzīties uz to, kā šī mūžmežu struktūra un sistēma izput un to pat atbalstīt. Mēs, protams, varam ievērot vidas aizsardzības mērķus šeit, bet vienlaikus tad mēs importējam šo lielopu gaļu, kas savukārt netiek ražot atbilstīgi standartiem. Pie šādiem apstākļiem uh, ja situācija turpināsies, tad drīz vien Brazīlijai nāksies izjust ļoti smagas sekas. Un es domāju, ka mums ir jādomā par lielo gaisa aizliekšanu no šīm valstīm, tieši tā kā padomu to jau likus priekšā. Paldies! Lielas paldies Berhuber kungam! Nākamā runātāja Patricija Toija, lūdzu. Grācija, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Amazona deg un uh, deg uh, zeme, kas uh, ražo 20% skābekļu kalpojam, deg kultūras mantojums, cieš ciltis un viņu dzīvot spēja, un to visu ir radījuši cilvēki, līderi, kas ļaunprātīgi izmanto ienākumus saviem nolūkiem. Mēs te runājam par veco kapitālismu bez ilgspējības. Ir Eh, izteikumi iedzīvotāju, vietēju iedzīvotāju valodā, kas eh, runā par tādu, nu, eh, dzīves viedumu, un šo dzīves viedumu mums jāsaprot, un tas ir jāīsteno arī savā Eiropas Savienības politikā. Un man rodas jautājums, kāpēc mums nav mm, drosmes pārskatīt arī Merkusur vienošanos, lai mēs stingrākus ilgspējības kritērijus tur iekļautu, un kāpēc mums nav drosme teikt, ka tā nedrīkst rīkoties, ka, piemēram, kādai valstī, kas vēlas attīstīties, vai viņiem ir tiesības saviem mežiem. Mēs nedrīkstam uh, dot savu ieguldījumu mežu iznīcināšanā. Kītos, Erustijā, Toja. Lielas paldies Patricijai Tojai. Nākote, nākamā runātāja deputāte Mets. Priekšsādātāji, paldies! No 90. līdz 16. gadam mēs esam zaudējuši 1,3 miljonus tūkstošu mežu, un Tas nozīmē, nu, apmēram 800 futbola stadionu kopumā um, stundā. Tā ir milzīga teritorija. Šī zeme aiziet pēc tam la lopkopībai, lauksaimniecībai. Te runājam par ģenētiski modificētu pārtiku. Uh, kas, nu, kur tiek izmantoti pesticīdi un tā tālāk. Un ko dara Eiropas komisija? No vienas puses tā ierosina lūk šādu mežu aizsardzības stratēģiju un uh, mežu atjaunošanu, bet tāpat laikā KLP ietvaros šādu intensīvu lauksaimniecību tiek tikai veicināta. Komisija uh, Mums tāpat laikā ierosina lūk noslēgt arī brīvās iniciatīvas nolīgums ar Merkosuru valstīm, kas situācija vēl tikai pasliktinās. Amazone jau nedēļām deg un skaidri redzam to, piemēram, no kosmosa satelītiem, bet par to mums jāuzņemas arī atbildība. Mums ir jābūt saskaņotiem, konsekventiem savā rīcībā. Ja vēlamies vērsties pret atmazo, atmežošanu, tad mums vajadzētu visu iespējamo, eh, lai apturētu to, ka Bolsonaro upurē mūža mēžus uz lauksaimniecības un lopkopības algu altāra. Paldies! Lielas paldies kolēģiem Mets. Nākamajā runātāja deputāte Spirrakī lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātāji. Visi šeit, eh, šajā telpā prasa veikt pasākums, lai mēs glābtu Amazoni, jo, e, ja kaitējums būs vairāk kā 30% mūža mežiem, tad to vairs nevarēs e, pagriezt atpakaļ. Bolsonaro e, administrācija neīsteno plānu kārtīgai attīstībai. Viņš piever acis šai mežu iznīcināšanai. Merkusur un Eiropas Savienības vides vienošanās ir ļoti svarīgi, lai mēs aizsargātu Amazonas mežus. Tā ir vienošanās par taisnīgu tirzniecību, tā ir saistīta ar Parīzes vienošanās un patiesībā tiek aicināta Brazīlija 12 eh, tūkstoši hektāru mežu glābt. Mums eh, tomēr bija, eh, mums nav nekādu piespiedu pasākumu sankciju ne Āfrikai, ne, ne Sibēri, Sibirie, bet attiecībā uz. Eh, bet attiecībā uz eh, Latviju Ameriku gan ir runātājs. Pirmā kundze tiek pārtraukta, tagad eh, Metzolas kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies! Pēdējo nedēļu laikā pasaules šausmām ir vērojis, kā milzīgi ugunsgrēki aprīja meža teritorijas Amazonas, Sibīrijā un tā tālāk. Notiek milzīgas klimatiskās izmaiņas un meži tiek izcirsti tādos apmēros kā nekad. Pasaules plaušas piepildās ar dūmiem. Tagad esam pārgājuši no steidzamas situācijas jau uz katastrofas situāciju. Pasaule ir pelnījusi labākus aizsardzības pasākumus, kā tikai rakstīšana Twitterā. Visa sistēma ir pilnīgi nederīga. Mēs, mūsu vienreizējās lietošanas sabiedrība un politiskās ambīcijas tam visam būs traģiski ietekmi ietekmi uz mūsu bērnu un viņu bērnu veselību. Pierādījumi rāda, ka tas, kā mēs patērējam savus dabas resursus uz planētas, tas ir neilgspējīgi, mums ir nepieciešama drosme pieņemt drosmīgus lēmumus. Uh, attiecībā uz plasmas mums ir izdevies aizliegt dažus no ļaunāk piesārņojošiem produktiem, bet ir jāiet tālāk, un Eiropa ir spējīga būt globāls līderis šajā jomā. Grēta Thunberga pauda uh, savu balsi, uh, viņa runāja par paniku, tas ir pamatoti, un uh, tagad uh, mums ir nepieciešama drastiski spēcīga darbība. Paldies! Paldies eh, Mecels kundzei un tagad pusotra minūte Evrens kundze. Paldies priekšsēdētāji. Situācija Amazonē ir katastrofika. Bet eh, šis atmežošanas, eh, šī atmežošanas sērga ir visas pasaules mērogā, un kopš jūlija vien Indonēzijā arī pavisam klusām deg meži. Tas nav paciešams. Nav nepieciešams tirzniecības vienošanās, eh, lai mēs cīnītos pret šādu mežu iznīcināšanu. Un, eh, ja mēs neveiksim nekādus saistošus pasākumus, eh, kā ar Merkosūru, tam būs ļaunas sekas. Ir jāpaplašina šis debatas, ir nepieciešams panākt mm, tirzniecības vienošanos un to stingri īstenot. Un jārīkojas ļoti ātri. Attīstības palīdzība ir vislabākā svīra īstermeņā. To varētu labāk izmantot kā tādu kā stimulu spiediena punktu uz tām valstīm, kuras um, pievrāc uz šo mežu iznīcināšanu. Jādomā arī par lauksaimniekiem, kuriem bieži vien nav nekāda izvēle. Viņiem vienkārši ir jāpaplašina savas platības uz meža rēķina, ir jāmaina arī mūsu darbības paradumi un uh, nepieciešami arī lauksaimniekiem cilvēka cienīgi ieņēmumi par viņu darbu. Paldies uh, Evrāna kundzei un tagad Varmborn kungs. Uh, lūdzu herr talman! Paldies, eh, priekšsādātāji! Pagājušā vasarā mēs eh, cietām no meža ugunsgrēkiem Zviedrijā. Dalībvalstu atbalsts bija ārkārtīgi svarīgs. Mūsu poļu draugi eh, nosūtīja 139 ugunsdzēsējus mums palīgā. Meža ugunsgrēki visā pasaulē ir milzīga problēma cilvēkiem, tāpat arī dzīvniekiem un visai vidē kopumā. Es saprotu, uh, un jūtu līdzi Brazīlijas iedzīvotājiem. Bet eh, pasaulē tāpat laikā nenotiek eh, runas par to, ka vajadzētu pārtraukt tirzniecību ar Zviedriju, tāpēc, ka viņiem dega meži. Tā ka es domāju, ka eh, tagad nevajadzētu izmantot šo situāciju kā tādu katastrofu, lai pārtrauktu tirzniecības līgumu starp Brazīliju un uh, Tātad eh, Merkusur līgums ar Brazīliju mums, nu, līguma pārtraukšana tā nepārtrauks eh, ugunsgrēkus. Gluži pretēji, Merkusur līgums eh, liks spiedienu uz Brazīliju un citām valstīm ievērot Parīzes līguma mērķus un strādāt, lai viņiem būtu ilgspējīga lauksaimniecība. Mums ir jāizmanto šis stimula mehānisms, lai veicinātu uh, labklājību un ilgspējību, nodrošinātu labāku ekonomisko izaugsmu, kas nozīmē, ka pakalpojumi un preces kļūs lētāks. Tāpēc mums ir jāveicina visas dalībvalsts un visi uh, kolēģi šeit parlamentā, lai viņi dotu savu ieguldījumu un lai pēc iespējas ātrāk tas tiktu ratificēts. Paldies! Paldies eh, kolēģim Varbornam, un tagad nonākam pie brīvā mikrofona sadaļas. Hautals kundze. Kā jau teica Hautals kundze, mēs redzējām, ka ir septiņi pieteikušies uz brīvā mikrofona procedūru un centīsimies viņiem visiem dot arī vārdu. Pirmais runātājs. Priekšstādātāja komisāra Vēla, Es eh, Sākšu ar vienkāršiem faktiem. Amazonas meži ražo 20% eh, skābekļa, kas ir pasaulē atmosfēram. Vairāk kā miljons eh, vietējo iedzīvotāju šobrīd ir apdraudēti. Mežu iznīcinošie ugunsgrēki ir dedzinājuši Amazonu jau desmitiem gadu. Ugunsgrēku skaits ir palielinājies par 85% pašreizējās Bolsonaro valdības laikā. Amazon nav no vienīgais reģions, kas tiek sagrauts, iznīcināts Tie nav parasti ugunsgrēki. Amazonas uh, iznīcināšana palielinās uh, globālo sasilšanu, pasaulē palielināsies vidējā temperatūra, tiks mazināta uh, bioloģiskā daudzveidība un iespējas dzīvot Amazonas mežos. Un ko mēs darām, kamēr šie meži deg Amazonē? Mēs vienkārši te sēdēsim un šausmās skatīsimies, kamēr mūsu planēta deg. Nē, mums ir jārīkojas. Jārīkojas. Uh, bija jau vakar. Gribu prasīt komisijai, kāda ir mūsu stratēģija, ko Eiropas Savienība dara, lai aizsargātu mežus, lai novērstu ugunsgrēkus, kādus stimulus un finanšu palīdzību mēs varam piedāvāt, lai mēs pārtrauktu un kontrolētu šos ugunsgrēkus. Lielas paldies Agijus Salības kungam. Šķiet tāds neliels pārpratums bija. Uh, Ehm, jo bija domāts, ka cits eh, kolēģis runās tagad, lūk, šim kolēģim vārds. Paldies, eh, priekšsādātāji! Eiropas Savienības un Merkusur vienošanās ir labākais eh, mehānisms, lai aizsargātu Amazonas mūža mežus, saka Šavārie kungs. Eiropas Savienība ir rīcības priekšgalā, mums ir nepieciešams eh, pieņemt eh, šo līgumu. Amazonas džungļu aizsardzība, tas ir svarīgi mums visiem. Āzijā, Āfrikā, eh, tāpat okeānijā mums ir jābūt drošiem, lai mēs stabili varētu īstenot ilgspējīgas attīstības mērķus. Letīsija pakts tika parakstīts ar Kolumbiju, Pēru, Ekvadoru, Bolīviju un citām valstīm, un uh, Tas ir vērsts uz Amazonas mūža meža aizsardzību. Tāpat laikā mēs esam redzējuši, ka Makrona uzvedība un pozīcija G7 sanāksmē nebija tā pareizākā. Un uh, faktiski uh, tika risināti pašmāju politikas jautājumi. Un uh, ņemot vērā, ka mēs 20 gadus esam veduši sarunas par šo Merkusur līgumu. Uh, tirzniecības aspekti ir ārkārtīgi svarīgi un tāpat arī vides normas. Paldies! Es paldies! Nākamā runātāja. Jā, Bēvis kundzei vārds. Sorry. Spoštovani, eh, že nekaj časa. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs eh, šeit eh, jau kādu brīdi runājam par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt kā paraugam cīņā pret klimatiskajām izmaiņām, un mēs tik tiešām esam galvenais spēlētājs. Nu labi, varbūt tā ir. Bet iespējams, ka ir arī taisnība, ka no otras puses Eiropas Savienība nevar rīkoties viena pati. Klimatiskās izmaiņas ir globāla rakstura problēma, un mums ir jārīkojas kopā. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uh, Eh, piedalīties debatēs, jā, protams, bet tas viss arī jārealizē. Domāju, ka dalību valstīm nevajadzētu eh, ratificēt Merkasur eh, vienošanos, mums nevajadzētu vienkārši skatīties, noskatīties šajā katastrofā Amazonē, bet jābūt uzmanīgiem. Nu, un tas viss nedrīkstētu būt tikai vārdi. Klimats mainās, daba mainās, un uh, mums arī cilvēkiem ir laiks mainīties, jo ja mēs nemainīsimies, tad tas būs, tas būs beigas mums visiem. Paldies! Uh, kolēģi Čāns lūdzu nākošā. Thank you. Paldies! Dažkārt kāds jautājums nonāk sabiedrības degpunktā, jo eh, tas atspoguļo tādu ļoti būtisku jautājumu tādā veidā, ka tas var mūs visus. Ugunsgrēki Amazonē ir šāda tēma. Jā, tie ir ugunsgrēki. Jā, protams, jāstāda vairāk kokus Eiropā, bet uzsver likšana uz eh, ugunsgrēkiem Amazonē, tas liek mums saprast ļoti svarīgas lietas. Cilvēki Eiropā ļoti mīl Amazonas mūža mežus. Mums ir svarīgi cīnīties pret klimata krīzi, mums ir svarīgi bioloģiskā daudzveidība, jāaizsargā vietējos iedzīvotājus. Mēs neviens neesam izolēta sala. Jādomā par mūsu patēriņu, par tirzniecības politiku, kāda tam visam ir ietekme un sekas citur pasaulē. Tāpat kā citi, es baidos no Eiropas Savienības Merkusūra tirzniecības līguma sekām. Mani satrauc tas, ka šauras ekonomiskas intereses savradās ar kājām cilvēkai tiesību ievērošana, vidas aizsardzību. Mani nepārliecina tas, ka Eiropas Savienībai kaut kā būs lielākas tādas ietekmēšanas iespējas vides aizsardzības eh, jomā. Nu, jums tikai jāpastāst, kāda ir mūsu darbības vēsture. Astoņi līgumi, astoņi gadi pagāja, kamēr mēs sākām kaut ko eh, attiecībā uz Koreju. Runātāji tiek pārtraukti. Paldies Čauns eh, kundzei un tagad Koņečins kundze nākošā. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi! Neizliksimies te par eh, ne, bezvainīgiem. Mēs jau runājam par eh, atmežošanu kopš 2017. gada, kad es šeit eh, izklāstīju savu ziņojumu konkrētajā jautājumā, un parlaments toreiz pauda savu atbalstu. Bolsonaro iznīcina mežus, mēs to zinām jau vairāk kā gadu, Eiropas Savienība uh, arī piekop savu starptautisko tirzniecības politiku, un tā ir arī daļa šīs problēmas. Nu, neignorēsim to. Jāuzdod jautājums, kāpēc mums vajadzēja gaidīt tik ilgi, līdz komisijai būtu rīcības plāns pret uh, atmežošanu, un kāpēc tad uh, mēs neparedzam rezolūciju šo debašu noslēgumā. Mēs vienkārši izliekamies, ka mūs tas interesē, un tas arī viss. Bet uh, apzināsimies faktus. Mežs tiek sagrauts, Un mežs tāpat laikā nozīmē dzīvību. Tas viss novadīs mūs pie iznīcības, tāpēc beigsim runāt, beigsim meža iznīcināšanu, beigsim ugunsgrēkus un centīsimies rast risinājumu. Lielas paldies, Konečnes kundze, tagad vārds Avram kundzei. Priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi! Mēs šodien esam vienoti no labā līdz kreisā spārta. Mēs visi vienoti nosodām bezatbildīgo rīcību runājot par meža ugunsgrākiem Amazonas reģionā. Taču beigsim raudāt, rīkosimies, jo šodien Eiropas Savienība var darīt ko konkrētu. Mums ir tiesniecības instrumenti, lai izdarītu spiedienu, mums tie būtu jāizmanto. Eiropas Savienība nu pat parakstījusi Merkosuru vienošanos un apgalvo, ka šī vienošanās nemazina prasības pret uh, vides vajadzību izpildi, ka lūk, uh, tiek aizsargāta vide, bet nu mēs redzam, ka Bolsināro savu saistību izpildi. Eiropas Savienība var izdarīt spiedienu, lai tiktu aizsargāt bioloģiskā daudzveidība. Tad lūdzu, uh, pārtrauksim tirznie, šī tirzniecības nolīguma darbību vismaz līdz brīdim, kad tiek pārtraukti ugunsgrēki, kad tie beidz un kad tiek vainīgi atrasti. Ja va, ko tas prasa e, no Eiropas Savienības pārtraukt šo vienošanos un ievērot vides sadaļas prasības. Paldies, Avramas kundze. Un tagad brīvā mikrofona noslēgumā vārds Keller kungam. Outset, um, welcome... Es tikai sākumā vēl, vēlos teikt, ka es augstu vērtēju šīs debats. Es domāju, ka te nav uh, runa, kurš ir labais, kurš kreisais, jo Bolsonaro ir uh, labai noskaņots un uh, Morales ir kreis noskaņots un vienalga viņi rīkojas tā, kā rīkojas. Jautājums par to, kā mēs integrējam planētā, ir svarīgs jautājums. Uh, ir izdevīgi noticināt lietu smēteļus visā pasaulē, ne tikai mazinot, jo mēs tā uh, apmierinām globālā, globālā patērētāja vajadzības, jo arī mēs Eiropā tā darām. Kamēr mēs importēsim sojas pupiņas no šī reģiona, tad viņi turpinās nodeizināt mežus. Būsim atklāti. Mums ir ētiski, morāli pienākumu uzstāt uz to, lai jebkādi tirzniecības nolīgumi ievērotu Parīzes vienošanās prasības, un mums uz to ir jāuzstoj, jāuzstāj pirms mēs parakstām, ja kādu vienošanos ar Merkusur valstīm. Dank. Liels paldies! Keleher kungs, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra beigusies. Un tagad komisijas vārdā došu iespēju izteikties komisāram Vēlam. Mr. You, Mr. Um, think... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, mēs visi esam viensprāti, ka lietus meži ir svarīgs resurs visai planētai. Un šīs debats vēlreiz apliecināja to, ka Amazonas basēnā um, plosošie ugunsgrāki ir pamats mūsu bažām. Ir arī meža ugunsgrāki citās pasaules daļās. Un daudzi ir teikuši, ka mums ir jāpamatotas bažas un jārisina problēmas ar uh, mežu ugunsgrākiem, vai tas būtu Latviņamerikā, vai Āfrikā, vai Sibīrijā, vai citur. Mums ir jārīkojas ātri kopīgiem spēkiem, apvienojot mūsu centienus mazināt klimata izmaiņas. Meži palīdz mums cīnīties pret klimata izmaiņām. Mežu aizsardzība ir būtiska mūsu un katra atbildības daļa, lai izpildītu Parīzes vienošanās prasības. Vairums runātāju uzstājās, izsakoties par Eiropas Savienības Merkosūra tirzniecības nolīgumu. Tajā nolīgumā ir iekļautas eh, vides prasības arī pret Eiropas Savienību un Latīņu Amerikas valstīm. Arī Brazīlija uzņēmās saistības izpildīt Parīzes prasības. Brazīlijas uh, saistības attiec uz uh, arī atmežošanas samazināšanu. Un tiek tad izsludināts arī izsludināts moratorijas uh, lielopgaļas audzētājiem, ka viņi nedrīkst uh, ganības veidot uz nesen atmežotām teritorijām. Vēlos norādīt, ka tirzniecības nolīgums ir daļa no asociācijas, kopīga asociācijas nolīguma, kas veicina cilvēku tiesības un sadarbību daudzās jomās, tā skaitā arī vīdi un klimata izmaiņas. Eiropas parlamentam tiek piešķirs papildu instruments dialoga izvēršanai un arī šādi tiek tuvināti tirgi un pilsoņi. Daudz uztrauc tas, ka nav paredzētas sankcijas prasību neizpildes gadījumā Eiropas Savienības Merkusur vienošanās dokumentā ir iekļauta visaptveroša ilgspējības um, sādaļa, kas attiec uz vidas aizsardzību, uz klimatu pārmaiņu mazināšanu. Tur ir iekļauts arī prasības īstenot Parīzes nolīguma noteikums. Komisijai tās rīcībā ir instrumenti, kas ļauj nodrošināt, ka šīs prasības tiek izpildītas. Ja parakstītāja puse neizpilda prasības, tad varam izmantot strīdu risināšanas mehānismu. Mēs uzticamies un sagaidām, ka Brazīlija izpildīs prasības, kas, ko tai uzliek Parīzes vienošanās. Un tas nozīmē to, ka Brazīlijas 2025. gadam ir jāsamazina eh, siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijas par 37% salīdzināt ar 1991. gadu. Un tas attiec arī uz Amazonas mežu aizsardzību. Mēs no savas puses apņemamies samazināt mūsu emisijas samazināt līdz 2030. gadam par 40%. Daži deputāti izteicās, ka mums būtu arī jārisina pieprasījuma problēma, proti jāsamazina to produktu e, imports, kas e, saistīti ar atmežošanu. Eiropas Savienībai jau ir noteikumi, kas neļauj pārdot nelegāli izsirstu, nelegāli iegūt koksni Līdz ar to patērētāji var būt informētāki par to, kādas preces viņi pērk. Runājot par Eiropas Savienības vietējiem pasākumiem attiecībā uz precēm, kas saistīts ar atmežošanu, aicinu jūs izlasīt mūsu neseno komunikāciju par atmežošanu. Tur ir paredzēta vairāk pasākumu šajā jomā. Tāda pasākuma kā standārtu un certifikācijas schēmu stiprināšana, lai veicinātu to preču um, noietu, kas nav saistīts ar atmežošanu. Ir paredzēta arī regula, regulējoša un neregulējoša pasākuma, lai samazinātu tādu preču risku, kas ir uh, saistītas ar atmežošanu. Tāpat arī tiek veicināta uh, apzināta rīcība saistībā ar mežu aizsardzību uzņēmēju darbībā un arī tiek uh, izveidota iesaistīto pušu platforma atmežošanas jomā, kas ļauj savā starpā sazināties uh, vairumtirgotājiem, ražotājiem un valdību. Atgādināšu, ka asociācijas nolīguma galīgais legālais teksts un ar to saistītie tirzniecības noteikumi tiks uh, iesniegti Eiropas parlamentam un dalībvalstu parlamentiem, lai tie to apstiprinātu. Paldies! Paldies, komisāra kungs Vēla. Un tagad vārds Tupurainies kundzei padomas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātās, godātie deputāti, cienījamies deputāti, dāmas un kungi. Noslēgumā vēlos pateikties jums par šīm ļoti vērtīgām debatēm par šo aktuālo jautājumu, kas svarīgs mums visiem. Mēs visi esam viens prāts, ka mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai sargātu mūsu mežus. Mums ir jāuzlabo ēst darbību šai jomā un arī turpmāk jāstrādā, lai īstenot mūsu starptautiskās saistības. Daži vairāk no jums izteicās par Merkasur tiesniecības nolīgumu. Šai nolīgumā ir e, iekļauta ilgspējības eh, sadaļa un arī taisnīgas tirzniecības sadaļa. Pamatpremisa ir tāda, ka palielinoties tirzniecībai nevajadzētu kaitēt videi un darba noteikumiem. Gluži otrādi, šādiem dokumentiem būtu jāveicina ilgspējīga attīstība. Šajā dokumentā iekļauta arī sadaļa par klimatu pārmaiņām un tiek aicinātas parakstītāju valstis īstenot Parīzes eh, vienošanās prasības. Tur ir arī sādaļa par atmežošanu. Taču Eiropas parlamentā un arī padomē turpinās sarunas par Merkusur nolīgumu. Skaidrs, ka būs rūpīgā pārskata dokuments, kas ir uz sarunu galda. Abas mūsu institūcijas tiek aicinātas izvērst godīgas diskusijas pamatoties uz faktiem. Vēlos arī norādīt uz to, ka ambiciozas, atklātas, uz noteikumiem balstītas tirzniecības uh, politikas prasības ir prioritāte mūsu prezidentūrai. Daudzi no jums arī pieminēja to, ka jārīkojas ātri klimata pārmaiņu kontekstā. Tagad ir jārīkojas šī jautājuma interesēs. Eiropas Sanība var būt uh, paraugs šai jomā. Tāpēc ir svarīgi izvirzīt ambiciozus mērķus klimata neutralitātes kontekstā līdz 2050 gadam. Tas jādara pēc iespējas drīzāk. Dāmas un kungi, mums ir jāsaglabā Amazonas lietus meži nākošajām paudzēm. Daudz kaitējumu jau ir nodarīts. Es paužu nožēlu par to. Taču mums ir jāfokusējas uz to, lai turpmāk tas neatkārtotos. Mums ir jāaizsargā mūsu meži Amazonas reģionā un citur, jo mums ir jāaizsargā mūsu dzīvības. Atmežošana ir globāls izaicinājums, tas saistīts ar daudziem sarežģītiem aspektiem. Šī iemesla dēļ sadarbība padomā, padomē ir neatsverama. Vēl jau vairāk ir svarīga sadarbība starp Eiropas Savienības iestādēm. Šī iemesla dēļ mēs šeit visi esam šeit. Vēlreiz liels paldies par jūsu aktīvu līdzdalību un uzmanību. Paldies! Lielas paldies ministrei Tupurainens kundzei. Līdz ar to diskusijas par šo tēmu ir noslēgušās. Un tagad uz pāris minūtēm sanāksim pārtraucam.